Tagad pirms eh, atsākt darbu un diskusijas, gribu lūgt eh, mazliet jūsu uzmanību. Es gribētu jūs eh, informēt par Mālālas Jupsavzajas traģisko likteni. 14-gadīgā meitene no Pakistānas skolas, viņa sēdēja skolas autobusā un tālība pārstāvesi viņai iešāva galvā me, e, par to, ka viņa aizstāvēja e, meitu teņu tiesības e, mācīties. Es domāju, ka mēs arī kā parlaments izteiksim savu nožēlu un asi nodos, nosodīsim gļēvulīgo vardarbību. Mēs pieprasām, eh, lai Pakistānas iestādes sauktu pie atbildības noziedzniekus un visiem bērniem nodrošinātu, tīpaši meitenēm nodrošinātu iespējas gūt izglītību. Meitene Malala eh, simbolizē vairāk nekā 250 miljonus visas pasaules meiteņu, kuras dzīvo nabadzībā, kurām nav ne mazākās izredzes uz pamattiesībām, kā piemēram izglītību. Pirms pirms nepilnām devinām, de, eh, divām nedēļām, 11. Eh, oktobrī mēs atzīmējām Startautisko meiteņu dienu, eh, pievēršot uzmanību tam, ka visā pasaulē tiek pārkāptas daudzu meiteņu tiesības. Mūsu pienākums ir viņas aizsargāt un nodrošināt viņam labāku nākotni. Malalas gadījumā es pats kā tēvs esmu īpaši satriekts. Kā tas var būt? būt, ka meitene 14 gadu vecumā, kas e, vēlas neko citu, kā iet skolā, kā mācīties, un e, vēlas panākt, lai arī citas meitenes šajā valstī drīkstētu darīt to pašu, kā, kas ir pats par sevi saprotams. Kā var būt, ka ir tādi cilvēki, kuri grib nošaut šādu meiteni? Es vēlu drosmīgajam bērnam, 14-gadīgai e, meiteņu tiesību cīnītājai, atveseļoties, un es ceru, ka viņa palīdzēs e, visā pasaulē iedvesmot jaunas sievietes cīnīties par savām tiesībām. Dāmas un kungi, kā jau jūs zināt,